Does it work? It works. Good. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Labvakar, dāmas un kungi. Sākšu šo sanāksmi, varbūt neprecīzi pulksten 19, jo daži kolēģi joprojām ir ceļā uz šo zāli un ceļā pat tādā ziņā, kā ar vilcienu, ar uh, lidmašīnu vai ar kājām. Tā ir skundze. Ā, viss ir kārtībā labi. Katrā gadījumā ir pienācis laiks mums sākt darbu. Ja nav nekādu komentāru, tad uzskatīsim, ka šīs eh, ārpuskārtas sanāksmes eh, darba kārtība ir pieņemta bez grozījumiem. Beigās mums vēl būs iespēja parunāt par citiem jautājumiem, bet eh, man ir paziņojums svarīgs. Divas svarīgas komitejas budžeta un ekon komiteja ir nolēmušas eh, agrāk balsot par FC2 un darīt to 24. aprīlī, ņemot vērā to, cik politiski svarīgs ir šīs dosjē. Mums, kā itra komitejai, bija svarīgi arī pielāgot šim lēmumam savu grafiku un attiecīgi arī izstrādāt uh, savu atzinumu atbilstīgi uh, šim grafikam. Un tāpēc mēs uh, sarīkojam šārpas kārtas sanāksmi, lai balsotu par FC2. Mums ir divi ziņojumi, viens ir normatīvais un otrs ir pašiniciatīvas ziņojums. Abi no tiem ir ļoti svarīgi un mēs gribētu varētu sniegt savu atzinumu abām komitejām. Uh, jo tās abas ir atbildīgas 25. Eh, panta priekšā. Labi, draugi, mēs esam eh, vienoti ar šīm komitejām, eh, pamatojoties uz 54. noteikumu, un tas mums ir ļoti svarīgi. Un varam pāriet pie tre, trešā darba kārtības punkta protokola apstiprināšanu. Tas ir protokols par sanāksmi 28. un 29. novembrī 2016. gadā un 12. janvārī. Ja komentāri nav, tad protokoli ir uzskatām par apstiprinātiem. Paldies, nu pāriesim pie balsošanas. Mums ir eh, divas priekšlikumu vienības. Sākumā būs testa balsojums. Tātad pārbaudas balsojums. Sāku, bals, sākam balsot. Vai jums patīk balsošana Strasbūrā? Es gribu zināt. Un beidzam balsot. Labi, sapratu, sapratu vēstījumu. Šis man ir ļoti svarīgs vēstījums. Man te ir viena balss, viena atturēšanās. Labi, pāriesim pie balsošanas. Atzinuma projekts, tātad normatīvais priekšlikums jaunam regulējumam Eiropas strateģisko investīciju fonds, kā arī tehnisku uzlabojumu ieviešana Eiropas, eh, attiecībā uz Eiropas eh, investīciju konsultācijām. Paldies, vai jūs varētu saskaitīt, cik daudz šeit ir cilvēku no tautas partijas, jo man nav balsošanas kārtas un es nezinu, kā man rīkoties. Priekšsēdētājs labi, mēs pārbaudīsim. Taču pagaidām jūs varat rādīt, vai jūs eh, balsojat pār vai pret. Un, eh, jā, ja būs elektroniskā pārbauda, tad jūs varēsiet mūs informēt. Labi. 114. grozījums, kas pār, pret, atturas, norādīts. 115. pār, pret, atturas, norādīts. 116. pār, pret, atturas, norādīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 131. kas par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. Jūs gribējāt balsot pār, un kundze zāle gribēja balsot pret. Nu, tā tad vienalga senāk noraidīts. Varbūt mums vajadzētu nelielu pārtraukumu, lai jūs varētu doties un visu noskaidrot. Bet cik es saprotu, ir pieņemts. Tātad divi papildu pār un viens papildu pret. Redziet, eh, situācija būs sarežģīta, jums ir jābūt pacietīgiem. 132, kas pār pret. Vēlreiz. Pārbaudīsim balsojumu par 132 grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts šoreiz. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 134. par kopā ar 141. 134. un 141. kas neatrodas vienā lapusē, taču mēs balsojam par viņiem blokā par pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. 135. par, pret, atturas, pieņemts. 144. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 138. par, pret, Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par otro kompromisu. Lūdzu. Priekšsēdētājs saka, paceliet rokas, pārbaudīsim grozījumu par otro kompromisu. Beidzam balsot, tūlīt redzēsim rezultātu pieņemts. 138. par, pret, atturas, Lūdzu, celiet rokas tā, lai es varētu redzēt. Es saprotu, ka jūs esat ļoti noguruši, bet 138. par, pret, atturas, noraidīts. 139. par, pret, atturas, noraidīts. 140. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 140. I close the vote. Tātad beidzam balsot. Tas izskatās 28 pret 28 noraidīts. Tātad norēdīts, dārgie draugi. 142. par pret atturas norēdīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas pieņemts. 153. pār, tad otrā daļa 153. otrā daļa par pret. Pārbaudīsim. Mēs tagad pārbaudām balsojumu par 152. pantu otro daļu, beidzam balsot. Norēdīts. 155. pār, pret, atturas, norēdīts. 156. pār, pret pret atturas noraidīts. 157. par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 4. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. par pret atturas noraidīts 160. par pret atturas noraidīts 161. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski par 161. Tātad pārbaudam 161. beidzam balsot. Šis nav vairākuma balsojums, jo vienam nav kārtītes. Tas nozīmē, ka noraidīts. 162. kas par, pret, atturas, noraidīts. 163. par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret, atturas norādīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 165. par, pret, atturas pieņemts noraidīts. 166. par, pret, atturas, noraidīts. 167. par, pret, atturas, noraidīts. 168. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Mēs Beidzam balsot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 pārbaudīsim elektroniski 189. grozījuma balsojumu. Beidzam balsot. Norādīts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 191. par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 193. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudām balsojumu par 193. grozījumu, beidzam balsot.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 Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, 196. kas par pret atturas noraidīts. Divi grozījumi kopā 197, 198, kas par pret atturas noraidīts. 35. par pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas pieņemts. 199 par pret atturas pieņemts noraidīts 200 par, pret atturas noraidīts 201 par, pret atturas noraidīts 202 par, pret atturas noraidīts 203 par, pret pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 203 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 204, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski, jo līdzīgi sadalījušies balsojumi. Tātad 204. beidzam balsot. Noraidīts. 205 par pret. Balsts sadalās līdzīgi, noraidīts bet pārbaudīsim 205. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. kas pār, pret, atturas, noraidīts. 38. pār, pret, atturas, noraidīts. 40. pār, pret, atturas, noraidīts. 41. pār, pret, atturas, noraidīts noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. grozījums otrā daļa. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 46. grozījums otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 56. otrā daļa, kas par pret pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. grozījums. 4. daļa. Tas pats grozījums tikai 4. daļa. Kas par? Pret. Šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Ceturtais grozījums otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. grozījums otrā daļa. Kas par? Pret jūs visu laiku turat roku gaisā, un uh, es īsti nevaru saprast, saka priekšstādātājs, pārbaudīsim elektroniski. 63. grozījums otrā daļa. Beidzam balsot. Norādīts. 30, 33. grozījums, 3. daļa neatvainojiet, 63. grozījums trešā daļa, kas par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. 63. grozījums trešā daļa. Beidzam balsot. 64. kas pār pret atturas pieņemts, 65. par pret atturas pieņemts, kompromiss 15 par pret atturas pieņemts, 6. kompromiss par pret atturas pieņemts, 75. par pret atturas pieņemts, 76. par pret pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 76. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 86. par, pret, atturas, noraidīts. 87. pār pret atturas noraidīts, 88. pār pret atturas noraidīts, 9. pār pret atturas pieņemts, 10. par pret atturas pieņemts, 18. kompromiss par pret pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 18. kompromisu, beidzam balsot, pieņemts, 91. par pret atturas pārbaudīsim, 91.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 Beidzam balsot. Noraidīts. 99. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 98. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 19. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 108. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 113. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. Elektronisks balsojums par ziņojumu kopumā. Šis būs eh, personālais balsojums. Un balsosim par visu ziņojumu kopā, tātad par normatīvo atzinumu. Un beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu referentes kundzi. Un pāriesim pie otrā ziņojuma. Atkal Eiropas strateģisko investīciju fonds ziņojums par īsteno, īstenošanu. Referents ir Marians Žants Marinesko. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. par pret pārbaudīsim elektroniski. 35. grozījums. I close the vote. Beidzam balsot norādīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22. grozījums par. 22. grozījums, otrā daļa par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. par, pret, atturas pieņemts. 54. par, pret, atturas pieņemts. 61. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas noraidīts. 64. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 64. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 65. par, pret. Pārbaudīsim vēlreiz, jo atšķirība nav liela. 65. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 67. par, pret atturas noraidīts, 68 par pret. Pārbaudīsim 68. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim 94. grozījumu elektroniski. Pārbaudām. Balsojam par 94. Beidzam balsot. Kompromiss 13. Norādīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 108. grozījums par pret atturas norādīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 113 par, pret. Pārbaudīsim 113. grozījumu. 113. Beidzam balsot. Beidzam balsot par 113. Tas ir noraidīts. 114. par, pret. Atturas noraidīts. Un Tālāk balsosim elektroniski. Personāla balsojums, galīgais balsojums. Sākam balsot. Uh, thank you very much. Lielas paldies. Beidzam balsot. Liels vairākums apsveicam mūsu referentu. Līdz ar to esam izskatījuši ceturto punktu. Vai ir kādi citi jautājumi? Nē, tādā gadījumā sanāksme ir slēgta.